E, wystarczy. Otwieram posiedzenie. Dāmas un kungi, mūsu sanāksme ir sākusies. Dāmas un kungi, esam sākuši sanāksmi. Kolīgi Jacek. Kolīgi Jacek, please sit down. Jāceka kungs, arī jums jāapsēž savā vietā. <laughs> Eh, pani Gomes chciała zabrać głos. Pani Gomes. Gomešas kundze vēlējās izteikties par uh, reglamentu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vēlējos izteikties par procedūru, un vēlējos protestēt pret manu vārda izmantojumu tajos grozījumos, ko izniedz Šmanska kungs un Devas kungs. Grozījumā bija minēts arī mans vārds un Tur bija runāts par to, ka ir nepieciešami bērnu sēdeklīši parlamentā, runājot par to, eh, ka ir jāizvairās no diskriminācijas un jāpie, jānodrošina pietiekami labi resursi. Un mēs, protams, vēlamies eh, aizsargāt meitenes pret diskrimināciju. Impedir toda e qualquer atividade ligada à interrupção da gravidez. O meu... Un Eh, es eh, nekādā ziņā nevērsos eh, pret abortiem, es formulēju savu grozījumu pavisam savādāk, tur ir runāts arī par aizsardzību no bērnu ieņemšanas, un šim mans kungs tur viss ir pilnīgi sagrozījis. Es nevēlos, lai mans vārds tiktu šeit neliederīgi novalkāts un izmantot šādā aplamā kontekstā. Tā ir vienkārši politiska manipulācija. Es balsošu pret šo grozījumu. Tātad balsošu pret grozījumu, ko ir iesniedzis Šimāns kungs. Paldies uh, Gomešas kundzei, saka priekšsēdētājs. Dāmas un kungi, runājot par uh, Saharo balvu piešķiršanu 2009. gadā, šorīt priekšsēdētāja konference pieņēma lēmumu, ka balvas laureāts 2009. gadā ir Ludmila Aleksandro no Krievijas, memoriāla grupas vadītāja. E, powtarzam nazwiska laureatów Oleg Orłow, Siergiej Kowaliow, Ludmila Aleksandrieva. Eh, Ludmila Aleksandrova, Kaljāno kungs un visi cilvēktiesību aktīvisti Krievijas federācijā, kas darbojas memoriāla organizācijā. Igadējo Saharova balvu mēs šogad esam piešķīruši memoriāla organizācijai. Esam uh, priecīgi par šo rezultātu un ceram, ka tas pieliks punktu uh, vārdarbībai uh, un bailēm visā pasaulē un uh, varēs samazināt cilvēktiesību pārkāpumus Krievijas federācijā. Mēs norādījām uz to, ka organizāciju aktīvisti visā pasaulē cieši viņiem ir nepieciešama brīvība, lai viņi varētu brīvi paust savus domas, savu uzskatu un, protams, tās ir uh, pamatiesības, kas ir jāgarantē. Uh, Neaizmirsīsim arī presas brīvību. Protams, mums ir uh, jāredz, lai mūsu domas izkristalizētos konkrētos darbos. Tas ir arī tiesisks valsts princips. Vēlējos paust uh, savu gāndarījumu par to, ka es kā Eiropas parlamenta priekšsēdētājs drīkstu paziņot balvas laureātus un arī viņus apbalvot. Un pats esmu arī solidārnošķu kustības biedrs. Jāņem vērā, ka arī mūsu valstī ir ļoti nopietnas problēmas, un tās ir problēmas, eh, kas nav svešas arī mūsu draugiem un partneriem Krievijas federācijā. Esmu pat patiešām priecīgs par to, ka brīvība un taisnīgums tomēr gūst virsroku, un to mēs esam piedzīvojuši daudzās centrāla un austruma Eiropas valstīs. Tas fakts, ka Krievijas pilsoņi tagad meklē taisnīgumu un nedrīkst uh, brīvi darboties savā lauciņā, tā patiešām ir traģēdija nevien visai Eiropai, bet arī šiem cilvēkiem personiskajā jomā. Es domāju, ka mēs varam tikai ar abām rokām atbalstīt šādas balvas piešķiršanu cilvēkiem, kas cīnās par cilvēktiesību ievērošanu. E, jeśli można, jeśli można jeszcze dodać parę uwag ogólnych. Dargie draugi, ja man atļausiet, vēlējos paust dažas vispārīgas piezīmes. Kopš 1988. E, gada gandrīz vairāk eh, kā pirms 20 gadiem Mēs esam sākuši Eiropas parlamentā cildināt Andreju Saharovu organizācijas un personas, kas cīnās par cilvēktiesību aizstāvību, tādā veidā uh, tiek izceltas un apbalvotas. Mēs eh, ļoti atceramies šajā dienā pieminam izcils personības, kas neskatoties uz vajāšanu un grūtiem apstākļiem, eh, soda sankcijām, nenogurstoši cīnās par cilvēktiesību ievērošanu. Bieži vien tie ir ļoti vienkārši ikdienišķi cilvēki, kas meklē patiesību tiesību. Un, protams, eh, uz kārts ir likts ļoti daudz. Esam piešķīruši gadu laikā šo balvu profesoriem, cilvēktiesību aktīvistiem un arī sieviešu tiesību aktīvistiem. domas brīvība, uzskatu brīvība ir tāda vērtība, kam ir universāls raksturs. Vēlējos norādīt uz to, ka abi kandidāti kas neieguva Saharov balvu šogad, protams, var baudīt mūsu atbalstu, un jebkurā gadījumā es nosaukšu viņu vārdus, un tos nevajadzētu aizmirst, jo šie cilvēki ir ārkārtīgi spēcīgas personības, un mēs vēlamies viņus atminēt. Uh, lai viņi turpinātu dzīvot mūsu prātos un sirdīs. Un visās sarunās, ko mēs turpināsim uh, šeit, Eiropas parlamentā, mēs vienmēr pieminēsim viņu vārdus, tādā veidā paužot savu uzticību un ciešo saikni ar viņiem, jo ir jācildina ne tikai laureāti, bet visi, kas bija iekļauti laureāta sarakstā. Un viņi ir pelnījuši mūsu augstāko uzticību un atzinību. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w środę 16 grudnia w Strasburgu. Eh, dziękuję. Balva tiks piešķirta svinīgā ceremonijā 16. decembrī Strasbūrā. Un tagad sāksim eh, darba kārtību. Ir paredzēts balsojums par Eiropas Savienības vispārējā budžeta projektu 2010. finanšu gadam. Došu vārdu Lašlo Sūrjanam, mūsu referentam. Lūdzu. Thank you, Mr. Chairman.